Yes. Mhm. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, ierosinu uzsākt sanāksmi. Mūsu pirmais apkārtības punkts šajā pēcpusdienas cēlienā ir viedokļa apmaiņa ar um, Latvijas uh, prezidentūras pārstāvu un sirsnīgs veids ministru Rāsnaču mūsu vidū. Sirsnīgs veids šajā komitejā. Lūdzu, ministru kungs, jums arī vārds. Thank you, Chairman. <clears throat> Dear Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdi, cienījamie parlamentu locekļi, parlamentārieši, dāmas un kungi. Un uh, turpināšu dzimtajā mēlē latviešu valodā. Um, man ir liels gods būt šodien un šeit informēt jūs par Latvijas prezidentūras paveikto tieslietu jomā. Gada sākumā, kad informēju jūs par Latvijas prezidentūras plāniem, uzsvēru, ka tieslietu jomas pasākumi ar vien vairāk un plašāk kļūst nesaraujami saistīti ar ekonomisko izaugsmi, iekšējā tirgus attīstību un stiprināšanu. Tādējādi viena no mūsu prezidentūras galvenajām prioritātēm un uzdevumiem ir sniegt ieguldījumu konkurētspējīgas Eiropas attīstībā. Paturēt prātā šo apstākli, strādājam arī tieslietu jomā. Šobrīd ir īpaši aktuāli praktiski atvieglot kā pilsoņu, tā arī uzņēmēju pieju tiesai un iestādēm, atsakoties no nevajadzīgas birokrātijas un formalitātēm. Tāpat ir būtiski samazināt arī tiesvedības izmaksas, atvieglot un pilnveidot pārobežu procesu. Tieslietas izaugsme ir viena no tieslietu jomas īpašajām prioritātēm, ko izvirzījām prezidentūras laikā. Īpašu uzmanību prezidentūras laikā veltījām tam, lai turpinātu un pabeigtu šādus priekšlikumus. Pirmkārt, eh, grozījumu regulā par maksātnespējas procedūrām, otrkārt preču zīmju reforma, treškārt regula par dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu, ceturtkārt grozījumi regulā, ar kuru izveidota Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, piektkārt padomas rekomendācijas videokonferenču izmantošanā, sestkārt akcionāru tiesību direktīva un viena īpašnieka sabiedrības direktīva. Un e, noslēgumā, protams, vispārējās tiesas reformas jautājums un kā arī trešo valstu pievienošanās Hāgas bērnu civiltieskās nolaupīšanas konvencijai. Ar lielu gandarījumu var teikt, ka paveikts ir daudz. Vakar bija pēdējā arī tieslietu padomas sēde Luksemburgā un esmu devies tiešā ceļā no turienes uz Briseli, šeit uz parlamentu ēku. Mūsu eksperti ir ieguldījuši milzīgu darbu un izdarījuši visu iespējamo, lai attiecībā uz minētajiem jautājumiem panāktu pēc iespējas lielāku progresu, lielāku virzību uz priekšu. Vēlos sākt ar to, ka šā gada 13. marts ir nozīmīgs datums maksātnespējas jomā, kad padomas līmenī apstiprinājām politisko vienošanos ar Eiropas parlamentu grozījumiem regulā par maksātnespējas procedūrām. Tādējādi nodrošinot modernu un efektīvu pārobežu maksātnespējas procesu personām un uzņēmējiem Eiropas Savienības līmenī. Manuprāt, ir nozīmīgi, ka tāpat jaunā regula sniegs otru iespēju kompānijām, kas ir nonākušas finansiālās grūtībās, neuzsākt tūlītēju bankrota procedūru, bet meklēt risinājumus maksātspējas atjaunošanai. Vienlaiks ņemot vērā maksātnespējas jautājumu aktualitāti 23. un 24. aprīlī Rīgā rīkojām starptautiskā līmeņa diskusijas maksātnespējas regulējums Eiropā, pašreizējās tendences un nākotnes perspektīvas. Diskusijās piedalījās akadēmiķi, Eiropas un nacionālajiem likumdevēju valdību un ieinteresēto pušu pārstāvu praktiķi, lai dalītos pieredzē par atšķirīgajām nacionālajām pieejām maksātnespējas jomā un apspriestu nākotnes perspektīvas no Eiropas kopīgā skatu punkta. Kā vienu no Latvijas prezidentūras būtiskākajiem sasniegumiem es vēlos minēt to, ka kopīgi ar jums un Eiropas komisiju mums ir izdevies pabeigt darbu pie preču zīmju reformas. Preču zīmju pakotne nodrošinās to, ka esošā sistēma tiek būtiski modernizēta, reģistrācija kļūst pieejamāka uzņēmējiem, tiks palielināta sistēmas efektivitāte un tiks samazinātas izmaksas. Tādējādi vēlos pateikties Vikstromas kundzei. Gan nav klāt, gan šodien nav klāt, bet izmantojot tiešraidi, pateicos Vikstromas kundzei par kopīgi paveikto darbu šajā jomā. Intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi arī plašākā kontekstā ir nozīmīgi Latvijas prezidentūrai. Piemēram, šā gada 3. un 4. martā Rīgā rīkojām konferenci ar mērķi gūt pārskatu par intelektuālā īpašuma attīstību un aktualitātēm Eiropā, Latvijā un pasaulē. Pasākums tika plaši apmeklēts, diskusijās piedalījās arī Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektors, Eiropas patentu iestādes prezidents, kā arī iekšējā tirgus saskaņošanas biroja prezidents kā arī Reģionālo intelektuālā īpašuma aizsardzības organizāciju pārstāvu. Tas bija praktiski augstākais līmenis šajā profesionāļu jomā. Nākamais. Pēc ilgām un komplicētām ekspertu diskusijām vakar tika panākta padomas vienošanās par regulu, kas paredz dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu. Manā ieskatā šis ir ļoti praktisks instruments, kas ievērojami atvieglos personu pārvietošanos Eiropā, ļaujot tiem visā Eiropā lietot iestāžu izdotus civilstāvokļu aktu dokumentus bez papildu formalitātēm un izmaksām. Tas ir solis ceļā uz pilsoņiem draudzīgāku Eiropu, un ceru, ka jau drīz varēs tikt uzsākts trialoga process un jau pārskatāmā nākotnē varēsim runāt par šī instrumenta pieņemšanu. Nākamais. Esmu gandarīts, ka vēl šobrīd notiek intensīvs tehnisks un politisks darbs, lai rastu zelta vidusceļu starp jūsu un padomes eh, vēlmēm saistībā ar grozījumiem maza apmēra prasību procedūrā. Ļoti ceru, ka izdosies rast kompromisu atlikušajās divās Latvijas prezidentūras nedēļās. Man kā tieslietu ministram tiešām būtu liels īpašs pagodinājums, ja viena no pēdējām Latvijas prezidentūras, ja tā varētu teikt, medaļām būtu vienošanās par vienkāršotu pieeja tiesiskumam pārobežu civil procesā. Tādēļ īpaši vēlos pateikties Geringeras kundzei, paldies jums, par jau ieguldīto darbu pie regulas projekta. Nākamais. Lai sekmētu tieslietu jomas izaugsmi, mums jāsekmē arī moderno tehnoloģiju attīstību. Tas uz pārobežu tiesvedību videokonferenču izmantošanu. Tajā iegūst ar vien nozīmīgāku lomu gan procesu pātrināšanā, gan izmaksu samazināšanā. Tādēļ esmu gandarīts, ka vakar Tieslietu ministri apstiprināja padomas rekomendāciju videokonferenču izmantošanā. Modernām tehnoloģijām aprīkotas tiesas ir tuvākas nākotnē, un uz kuru tiecamies ar apsveicam progresu. Vēlos šeit piebilst, ka Latvija ir starp tām valstīm, kurās jau vairākus gadus tiek izmantots, ļoti veiksmīgi tiek izmantots videokonferences, un ja sākumā tiesu varas pārstāvju attieksme bija ļoti konservatīva un piesardzīga, tad tagad praktiski nav Latvijā tiesnieši, kuri kritiski izteiktos par šo formātu. Tātad videokonferences ir iegūši plašu atbalstu, kā rezultātā ir palielinājusies iespēju pilsoņiem piekļūt tiesai un ir sama, samazinājusies tiesu pārslogotība. Eh, šis, manuprāt, ir veiksmīgākais instruments Latvijā, ar kuru mums ir izdevies veicināt tiesu darbu un kardināli uzlabot. Nākamais Latvijas prezidentūra aktīvi strādāja arī komerctiesību jomā, lai sniegtu ieguldījumu Eiropas Savienības uzņēmē darbības vides un konkurētspējas uzlabošanā. Šā gada 25. martā dalībvalsts atbalstīja Latvijas prezidentūras piedāvāto kompromisu akcionāru tiesību direktīvai, kas deva iespēju apstiprināt mandātu trialogu uzsākšanai. Priekšlikums paredz lielāku akcionāru iesaisti biržā kotēto kompāniju pārvaldībā, kas ir būtisks jautājums it īpaši nesenās eh, finanšu krīzes kontekstā. Ņemot vērā jaunā regulējuma nozīmi un finanšu sektora interesi, prezidentūra Latvijā šā gada mājā rīkoja konferenci Korporatīvā pārvaldība līdzeklis konkurētspējas palielināšanai digitālajā laikmetā. Diskusiju laikā pieskaroties arī šai konkrētai minētajai problemātikai. Vienlaiks uzmanība tika veltīta jaunākajiem attīstības virzieniem korporatīvās pārvaldības jomā, tendencēm e-līdzekļu izmantošanā, kā arī citiem jautājumiem, kas aktuāli investoriem, valdes un padomas locekļiem, un revizijas komitejām. 28. māja konkurētspējas ministru padomē tik panākta vienošanās un apstiprināts mandāts sarunu uzsākšanai ar Eiropas parlamentu par viena dalībnieka sabiedrības direktīvu. Saskatu šim lēmumam lielu pievienoto vērtību un praktisku labumu ka Eiropā atvieglojam uzņēmumu dibināšanu, paredzot iespējas uzņēmums reģistrēt tiešsaistē ar 1 eiro pamatkapitālu. Man ir gandarījums par panākto vienošanos arī tādēļ, ka digitālā Eiropa ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm. Jāsaka, ka liberalizējot uh, uzņēmumu reģistrācijas procedūru, protams, katra valsts saglabā zināmas drošības sviras, lai to neizmantotu krāpnieciskos nolūkos vai kā citādi negodīgi. Jebkurā gadījumā šie instrumenti visiem ir pieejami, un manā valstī šie instrumenti pēdējā laikā tieši, kas saistīti ar reiderisma novēršanu komercdarbībā, ir kļuvuši daudz efektīvāki. Nākamais Strādājam arī pie vispārējās tiesas reformas, lai stiprinātu tiesiskumu Eiropas Savienībā, lai stiprinātu pilsoņu un uzņēmēju paļaušanos uz Eiropas Savienības tiesu iestādēm. Mēs vēlamies ātru un kvalitatīvu lietu izskatīšanu. Latvijas prezidentos vadībā padomu vienojās par papildu tiesnešu iecelšanas metodi. Tādējādi dalībvalsts jau laikus varēja rēķināties ar procedūru, kāda būtu izmantojama ja un tiklīdz tiesu reforma stātos juridiskā spēkā. Kopumā vēlos pateikties parlamentam par tiesu reformas projektu, par iesaist tiesu reformas projektu virzībā. Prezidentūra sešus mēnešus mēģināja sadarboties ar parlamentu, lai uzklausītu parlamentu viedokli par, reform, par tiesu reformu kvadrilogu ietvaros. Mūsu mērķis bija nonākt pie kopīga risinājuma ar parlamentu pirms padomu pieņemt savu nostāju pirmajā lasījumā. Mūsu mērķis bija sasniegt agro otrā lasījuma vienošanos starp padomu un parlamentu. Diemžēl mums visiem neizdevās uzsākt kvadrilogu sarunas, un tāpēc padomu virzīsies uz priekšu un mēģinās pieņemt tiesu reformas projektu pirmā lasījumā 23. jūnija vispārējo lietu padomē. Papildus vēlos piebilst, ja mēs runājam par tiesas reformu, par vispārējās tiesas reformu, tad jāsaka tā, ka mums tomēr ir jābūt tālredzīgiem un jāredz Eiropas Savienība tālākā nākotnē, ne tuvāko 4-5 gadu laikā. Un es domāju, ka jo dziļāk un tālāk mēs ieskatīsimies Eiropas, Savienībā attīst, Eiropas Savienības attīstībā un nākotnē, jo drīzāk mēs nonāksim pie pilnas pārliecības, ka šī reforma ir nepieciešama, kas neizslēdz arī procesuālās reformas, kas neizslēdz arī tiesas personāla reformas nākotnē. Tas to neizslēdz. Nākamais Latvijas prezidentūra panāca vienošanos un tieslietu ministri vakar apstiprināja, ka Eiropas Savienība piemēros Hāgas 1980. gada konvenciju par bērnu civiltiesisko nolaupīšanu attiecībās ar Andoru un Singapūru. Bērnu tiesību jautājums vienmēr ir bijis īpaši nozīmīgs un esam gandarīti, ka mums ir izdevies spērt soli bērnu tiesību aizsardzībā arī starptautiskā arēnā. Vakar bija Latvijas prezidentūras rīkotā pēdējā tieslietu ministru sanāksme Luksemburgā. Prezidentūras sešu mēnešu periods, kas man bija vienlaiks pagodinājums un izaicinājums, tuvojas noslēgumam. Atklāšu ir, protams, liels gandarījums par paveikto darbu, bet uh, ir nedaudz tāda kā drusiņu skumju un tukšumu sajūta, jo tā lieliskā komanda, ar ko es kopā strādāju visus šos mēnešus, uh, un tas milzīgais temps, kādā un noslodzi, kādā mēs strādājam, uh, tas acīm redzot uh, pārvērtīsies jau droši vien citā dimensijā, bet laiks par prezidentūru tiešām ir atmiņas būs brīnišķīgas un novēlu ikvienam nākotnē to piedzīvot šādā vai tādā veidā, un mēs esam pārliecināti, ka Luksemburga pārņemot prezidentūru strādās tikpat raiti, tikpat labi un tikpat rezultatīvi. Un, protams, noslēgumā vēlos pateikt arī eh, Eiropas parlamenta deputātiem paldies par sadarbību, par izpratni, par to, ka janvārī uzklausījāt un izteicāt priekšlikumus un, un, un arī par to, ka šodien ir tā iespēja. Paldies jums! We thank you. Paldies um, arī jums, ministra kungs, paldies par um, šo skaidro pārskatu par um, iespējas nedošu laikā paveikto. Paldies par tiešām šo inventarizāciju, tās acīt eh, par pēdējā pusgada notikumiem. Bet, eh, protams, eh, šī ir atcēta kā viedokļa apmaiņa šodien, tāpēc arī attiecīgi došu tagad vārdu deputātiem, komitejas locekļiem arī izteikties un, un paust savus komentārus, savu redzējumu uz šīm aktualitātēm. Gergais konsultu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies priekšstādātājiem! Es gribētu no visas sirds apsveikt Latvijas prezidentūru. Tā bija prezidentūra, kas ir strādājusi ļoti efektīva un sasniegusi konkrētus rezultātus, un es uh, apsveicu arī jūsu entuziasmu, ar kādu jūs ķērāties pie sava darba. Un, uh, Un tiem, kas jums sekos, šis uzdevums tiešām būs visai sarežģīts, jo ne jau visi zina, mm, cik smags ir bijis šis darbs. Un jāteic, ka pirmā prezidentūra ļoti bieži vien ir veiksmīgāka nekā tās, kurām jau ir rutīnas veida pieredze šajā uzdevumā. Es esmu piedalījusies trialogos, kas skāra preču zīmju regulējumu, tā bija liela pakotne, un tās patiešām bija smagas sarunas, sāpīgas sarunas, un mums bija nedaudz bail, ka darbs nevarēs tikt tikt pabeigts līdz Latvijas prezidentūras eh, beigām, bet eh, tas tomēr izdevās un ir lielas cerības, ka eh, trialogs nākamajā nedēļā mm, tiks pateikts. Tāpat arī jautājumā par mazajām pras prasībām jūs esat panākuši īstus brīnumus. Man šķita, ka mēs bijām ļoti tālu savā parlamenta atzīmumā no padomis nostājas, bet pateicoties jūsu diplomātijai un ļoti auglīgajam darbam, es eh, ceru, ka rezultāti pavisam drīz būs redzami. Es eh, tiešām ļoti apsveicu prezidentūru un priecājos, ka varēju sadarboties ar tādu līmeņu komandu. Paldies! Mr. Karim. Karim, kungs, lūdzu. Paldies, un paldies, Mīs kungs, jums par to, ka atradāt iespēju ierasties šajā komitejā šodien, uzrunāt mūs. Es arī esmu gandarīts par ievērojumu darbu un, um, un um, pasākumiem, ko ir um, realizējusi Latvijas prezidentūra pagājušajos mēnešos. Divi jautājumi man padomā, kur vēlētos uh, saņemt varbūt papildus informāciju no jums. Un cerams, ka tas mums ļaus arī labāk plānot mūsu nākotnes darbu. Pirmais jautājums šāds. Tas saistās ar kādu dosieju, kas pat labam iet cauri tā teikt sistēmai. Tas saistās ar eh, Eiropas eh, tiesu un eh, tiesnešu iecelšanu. Un man tiešām interesētu zināt, saņemt precīzu informāciju, kāda ir tā situācija padomē šajā jautājumā, sastībā šo dosie, un, un kur jūs saskatiet varbūt tādu ātru manevru iespēju, jo tieši tā, tāds ir bijis trūkums šajā sistēmā. Mēs esam, protams, mēģinājuši panākt eh, progresu šajā ziņā. Tad tas bija pirmais jautājums, otrkārt, eh, protams, pat labāk ir tāds mm, vērojami liela distance attālums starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas Savienību, pilsoņi jūtas atrauti. Nu, mēs eh, Savienības līmenī mēģinām veikt dažādas pasākumus, lai panāktu, ka dalību valstu parlamentiem ir daudz lielāka teikšana attiecībā uz to, kā darbojas Eiropas Savienība. Nu, un uh, runājot par diskusijām, kas jums ir bijušas jūsu prezentūras laikā, vai jūs varat mums nekādas savas rekomendācijas, kādu, kādu padomu par to, to, kā mēs varētu lūk šo darbu kārtības punktu um, pateikt uz priekšu tā sacīt? Uh, Paldies, Alek Būdas kungs. Domnule președinte, mulțumesc. Îmi se scuze pentru întârziere, însă am avut alte angajamente la o altă comisie, unde eram shadow raportor. Uh, Aș vrea și eu să felicit președinția letonă pentru modalitatea. Es atvainojos par to, ka ierados ar nokavēšanos, bet man diemžēl vajadzēja būt eh, klāt citā komitejā, kur es esmu aizvietotājs. Es gribēju pateikties eh, prezidentūrai par jūsu smago darbu pēdējo sešu mēnešu laikā, un eh, jāteic, ir gandrīz vai žēl, ka laiks ir pagājis tik ātri. Arī man ir bijusi iespēja sadarboties ar Latvijas prezidentūru ļoti sarežģīta priekšlikuma kontekstā, bet jāteic, ka tā bija ļoti laba iespēja redzēt, ka mēs uh, strādājam Eiropas Savienībā, kur 28 valstīm ir kopīgas un arī katrai atsevišķas intereses. Un tā bija lieliska iespēja strādāt ar jums kopā Un to mēs darījām, lai īsinātu šo distanci, lai mazinātu distanci starp Eiropas Savienības institūcijām un pilsoņiem. Un es te runāju par mazo prasījumu priekšlikumu. Es ceru, ka nākamajā nedēļā mums šo darbu izdosies noslēgt, jo ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, kas nav atrisināts. Un tas un saistās ar strādājošo tiesībām, darba ņemēja tiesībām. Ja darba ņēmējs strādā citā Eiropas Savienības valstī un atgriežas savā izcelsmes valstī, kur ceļ prasību pret uh, savu bijušo darba devēju, dažām valstīm uh, negribas uh, šādai procedūrai piekrist jo tas uh, savā veidā radītu jaunu verdzības formu. Un, manuprāt, uh, Eiropas pilsoņi nevar piekrist uh, šādiem apstākļiem, ja viņi vēlāk nevar uh, īstenot uh, savas tiesības un piekļūt tiesai. 28 valstīm uh, Šeit ir vienādas intereses aizsargāt savus pilsoņus, un tas mūs apvieno par spīti tam, ka pastāv zināmas domstarpības. Es domāju, ka tiem, kas sakos, jums būs ļoti daudz jāstrādā, lai varētu jums līdzināties. Šķiet, ka neviens vairs nevēlas vārdu, došu vārdu ministra kungam atbildēt uz jautājumiem, kur šeit izskanēja. <clears throat> yes. Thank you. Thank you for kind words. Thank you for. Nu, paldies par laipniem vārdiem un jautājumiem. Mm, protams, vēlreiz paldies Geringieras kundzei par, par tiešām ļoti, ļoti auglīgo sadarbību un, un, un, un, un es ceru, ka mēs tā arī varēsim turpināt, uh, lai gan mēs jau būsim citā statusā, ne prezidentūras, bet es domāju, ka sadarbība turpināsies tāpatās. Uh, tādā vai citādā formā. <clears throat> Pār eh, deputāta eh, Kārime jautājumiem. Tātad pirmais par vispārējo tiesu. <clears throat> Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Eh, no vienas puses, ja mēs skatāmies īsā laika posmā, tas ir, to var uzskatīt par nepopulāru izšķērdīgu pasākumu, kurš tuvākajā laikā nekādu labumu Eiropai nenesīs. Bet, manuprāt, tas ir ļoti tūredzīgs viedoklis. Mums jāskatās plašākā kontekstā, un ja mēs skatāmies ilgākā gada šķērsgriezumā, tad mēs redzam, ka izskatāmo lietu apjoms bija strauji pieaudzis, atlikto lietu apjoms arī ir strauji pieaudzis. Tagad ir samazinājies ienākošo laiku lietu skaits, bet tas nenozīmē, ka atlikto lietu skaits strauji samazinātos un neizskatītos. Neizskatīto lietu rezultātā rodas zaudējumi gan personām, gan uzņēmējiem, un šie zaudējumi mērām miljardos eiro. Un šie miljardi eiro vismaz daļa šiem cilvēkiem tiks izmaksāta ar to pašu tiesas spriedu, tiem pašiem tiesas spriedumiem. Tas sanāk, ka ar, ar, ar, ar eh, vienu roku mēs tā kā dodam un ar otru ņemam nos. Tas, tas, tas ir ļoti, ļoti izšķērdīgs pasākums, kas šobrīd notiek, eh, tieši tāpēc, ka šie procesi ir ilgstoši, un tos var, nevar saīsināt tikai ar procesuālām izmaiņām vai personāla izmaiņām. Ir vajadzīgs tiesnešu skaita palielinājums. Mums latviešiem ir tāds teiciens eh, - skopais maksā divreiz. Ir citām tautām ir tādi, tādi teicieni, kā piemēram, mēs neesam tik bagāti, lai maksātu tik lēti Ir daudz līdzīgi teicieni, kas raksturo pašreizējo situāciju vispārējā tiesā. Un ja mēs šeit nedomāsim ilgtermiņā, tad mēs pasliktināsim situāciju, ievērojami pasliktināsim. Tas ir vienīgais risinājums. 12 tiesneši vispirms, pēc tam eh, šī civildienas tiesa, šie tiesneši pārveidojas par vispārējās tiesas tiesnešiem, un pēc tam vēl nāk klāt uh, 9 tiesneši, tas ir 28. Tas ir ilgākā laika šķērtgriezumā, un tādējādi tiek, kas notiek ar tiesu personālu vai pa, palielinās vai samazinās skaits. Es domāju, ka tur noteikti arī tiesa veiks reformas uh, juristu lingvistu sakarā, kas varētu palielināties un citu personāla sakarā, kas varētu samazināties. Bet to jau acīm redzot tiesneši paši vislabāk precīzi redzēs. Uh, nu, tik tālu es varu pastāstīt. Protams, tas uh, četru pušu saruna attīstība nereti tik raiti, bet uh, pēc tās informācijas, kas man ir, tad šis jautājums tiks likt, virzīts cauri vispārējo lietu padomi, ja es nemaldos. Jā, tā ka jebkurā gadījumā, ja arī um, nu, tā virzība tradicionālā gaitā neiet tik ātri, tad acīm redzot šis pātrinājums būs caur vispārējo lietu padomu. Uh, e, tas ir par tiesu, uh, par Eiropas Savienības pilsoņu Jā, nu, pašam esam sagatavojis. Ehm, par Eiropas Savienības pilsoņu tuvināšanu Eiropas Savienības institūcijām. Ehm, tas, tas, tas ir jautājums par to, ehm, kā mūsu likumdošanas process, cik tas ir atklāts, cik tas ir caurspīdīgs, un eh, cik tas ir prognozējams un cik tas ir pieejams ikvienam Eiropas Savienības pilsonim. Eh, jautājums ir, vai tie, kas šeit šobrīd skatās tiešraidi, vai mēs varam teikt, ka tas ir caurspīdīgs un atklāts process. Varbūt daļēji jā, bet uh, liela daļa Eiropas Savienības pilsoņu neredz likuma veidošanas pirmsākumus, uh, neredz uh, ne tos procesus, kas ir pirms likumdošanas iniciatīvām. Un vai aiz šiem procesiem ir patiesi nesautīgas intereses vai arī kādas lobby grupas, kas arī, protams, nav slikti, to uzzina tikai pēc tam. Šis ir jautājums, par ko ir jārunā augstākajā līmenī. Uh, par, un es sapratu, ka Ziemeļvalstis visaktīvāk par to iestājas, ka šim procesam jābūt atklātākam un caurspīdīgākam. Un tieši tai procesa daļai, kas sākās ar Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvām. Tā, tālāk par pēdējo man būs, būs sarežģītāk atbildēt uz burdiski kunga jautājumiem par darba ņēmēju. Nu, par maza apmēra procedūru attiecināšanu uz darbiniekiem te ir tikai sarunu procesā vēl ar padomus dalību valstīm. Diemžēl tik ātri tās lietas nevirzās, kā mēs to, to vēlētos. Katrā ziņā dalībvalsts vēlas nopietnus, nopietnu juridisku ietekmes izvērtējumu šim jautājumam. Tas var prasīt nelielu laiku, bet e, darīsim, ko varēsim, meklējot kompromisu. No nu, acīm redzot, pēc mums jau to darīs Luksemburga. Negribu paspēt. Mm -hmm. Nu, redziet, man te saka priekšā, ka mēs gribam vēl paspēt vienoties. <laughs> Lai gan, e, cik tam mums līdz 1. jūlijam ir palicis, bet, nu, šo to mēs esam iecerējuši sasniegt jau. E, tā par, par darba ņēmēja tiesībām, cik tās vēl tas viss, jā? Ja? Nu, diemžēl Burdas kungam man ir īsāka informācija, es tik daudz nevaru izstāstīt un izvērtēt kā par vispārējo tiesu un par pilsoņu tuvināšanos Eiropas likumdošanas procesiem. Varbūt ir kaut kas vēl nav vairāk. Jā. Paldies! Tā kā es neredzu, ka kāds cits vēl būtu lūdzis vārdu, ministra kungs, Es arī gribēju pievienoties tiem, kas teica paldies jums un jūsu kolēģiem par to progresu, kas ir panākts pēdējo sešu vai precīzāk sakot piecu ar pusmēnešu laikā saistībā ar šīs komitejas darba kārtību. Mēs augsti novērtējam jūsu vadīto un jūsu kolēģi vadīto prezidentūru, tā bija ļoti aktīva un mēs esam ļoti pateicīgi par mūsu sadarbību. Esmu pārliecināts, ka tā būs, um, tā būs iespējams turpināties pat arī aiz jūsu prezidentūras robežām. Lielas paldies par visu jūsu paveikto! Thank you.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 Uh, dear members, at the request of... Godāmie deputāti, balstoties uz Gēringeres kundzes lūgumu, ja jūs piekrītat, mēs tagad gribētu skatīt 30. punktu. Ziņojums komitejai par Eiropas uh, mazo prasījumu procedūru, jo Tas saistā, jo viņai ir arī citi pienākumi, un tā, tad es aicinātu pāriet pie 30. darba kārtības punktu un vārdu Gēringeris kodēm. Liels paldies priekšsādātāji! Es vēlētos jums uh, sniegt īsu pārskatu par pēdējo trialogu, kas notika pavisam nesen un arī nākamo trialogu, kas notiks otrdien. Tātad pavisam drīz. Mēs, mums ir zināmas cerības un tieši tāpēc, ka Latvijas prezidentūra mūs atbalsta šajās cerībās un centienos pabeigt darbu pie uh, šī priekšlikuma otrdien. Ļoti daudz, kas tur ir atrisināts jau mūsu apmierinošā veidā. Es nevarēšu varbūt pastāstīt pilnīgi visas detaļas, bet gribēju sniegt pārskatu par tehnisko pusi, jo politisko pusi joprojām apstiprinās ministru līmenis. Es gribēju uzsvērt, ka padome izrāda gatavību sadarboties un Latvijas prezidentūra ir izdarījusi spiedienu uz uh, dalību valstīm un uh, ir daudz darījusi, lai vienošanos varētu ātri panākt. Rītdien notiks um, arī neformāla sanāksme. Mēģināsim saprast, kādas uh, ir reālās iespējas, lai mūsu projekt, teksta projektam varētu pietrikt, uh, piekrist padome, bet uh, es ceru, ka nākam otrdien paredzētā sanāksme uh, varēs pielikt punktu šim projektam. Gribēju pieminēt, ka tā ir jauna procedūra, kas tiks, kura pilsoņi varēs izmantot, un mēs šeit esam piedāvājuši lielākus griestus. Iepriekš šī procedūra paredzēja, ka prasības griezti ir 2000 eiro, bet tagad mums ir izdevies to pacelt līdz 10 000 eiro, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu izmantot šo procedūru. Uh, arī tiesvedībā pārrobežu lietās. Un, bet 10 eh, tūkstošu eiro griesti, protams, eh, padomē nepatīk. Visticamāk, ka viņi šiem griestiem arī nepiekritīs, tāpēc mums prātā ir B plāns. Un tas varētu būt 5000 eh, griesti privātpersonām, individuāliem patērētājiem un 5 līdz 10 tūkstoši eiro uzņēmumiem. Varbūt, ka mums izdosies panākt vienošanos tikai par 5000 eiro augstiem griestiem, bet varbūt mums arī izdosies šo latiņu pacelt augstāk. Jebkurā gadījumā nezaudēsim cerību, ka padomi varētu šim abiem risinājumiem piekrist, jo tas būtu ārkārtīgi noderīgi MVU. Kas attiec uz video konferencēm? Ministra kungs jau pats pieminēja šo jautājumu. Daudzās eh, dalībvalstīs daudzas tiesas ir pietiekami labi aprīkotas, lai varētu rīkot šādas videokonferences. Tāpēc uzskatām, ka būtu nepieciešams eh, dot eh, laiku, lai dalībvalstis varētu pieskaņoties, pielāgoties, un nākotnē tad Tur būtu iespējams prasīt videokonferenci izmantošanu. Mēs piekrītam šim postulātam, bet pagaidām ar padomi nav iespējams panākt vienošanos, cik ātri būs iespējams apgādāt tiesas ar jaunajām tehnoloģijām. Jebkurā gadījumā mēs vēlētos, lai šie termiņi tiktu konkrēti noteikti, jo tad, ja mēs to neizdarīsim, realitātei var gadīties, ka šī jaunā tehnoloģija tā arī nekad netiks uzstādīta tiesās vai arī tiks uh, atlikts uh, uz laiku līdz pūcei asti dziedēs. Un es gribēju mm, pieminēt vēl vienu jautājumu, par kuru mm, runāja arī profesors Būdeskungs. Viņš pieminēja zināmas aspektus uh, darba ņēmēja tiesībās. Mēs vēlētos, lai šī vienkāršotā procedūra, procedūra, ko paredz mazo prasību regula, varētu tikt izmantota arī darba tiesību jomā. Tas uh, nozīmē, ka tādi, ja darba ņēmējs uh, nebūtu saņēmis uh, atlīdzību par savu darbu, viņš varētu izmantot šo procedūru vēršoties pret darba devēju jo darba ņēmējs ir vājākā mm, tiesā, tiesvedības puse, un arī viņam būtu jādod iespēja izmantot šo procedūru. Es zinu, ka daudz no jums noteikti nav sakojuši visās detaļās šai procedūrai. Tā būs vienkāršota procedūra, kas neprasīs cilvēkam nekur braukt, lai mm, nokļūtu tiesā, kura neprasīs milzīgus uh, tiesas izdevumus un kas padarīs uh, tiesvedību vienkāršāku, jo ļoti bieži cilvēki nemaz uh, neizmanto iespēju celt prasību tiesā, jo tas vienkārši nav izdevīgi un iegūt, uh, iegūtā kompensācija nesadz tiesāšanās izdevumus. Daži vārdi arī par tiesvedības izdevumiem. Mēs piedāvājām noteikti 5% griestus. Tātad tie būtu 5% no prasības apjoma, bet diemžēl dalībvalstis tam nepiekrīt. Un citas starpā katra, katrā dalībvalstī ir atšķirīgas eh, koncepcijas par šiem griestiem. Mēs eh, negribētu, lai šos griestus varētu noteikt dalībvalstis. Mēs gribētu saikni starp tiesvedības izdevumiem un uh, prasības apjomu, vienkārši lai izvairītos no tādas situācijas, kurā tiesāšanās izdevumi um, sastāda 50% no um, kompensācijas, tad cilvēki vienkārši neizmantos savas tiesības un tiesām uh, prasības necēlas. Tāpēc mēs vēlētos skaidru uh, saikni starp uh, griestiem tiesu izdevumu sekšanai un kompensācijai, pieprasītājai kompensācijai, kam būtu jābūt izteiktai procentos. Vēl viens pēdējais elements, par kur es jums gribēju pastāstīt, tas saistās ar uh, deleģētajiem tiesību aktiem. Mēs, uh, varbūt es uh, nedaudz savādāk izteikšos, mēs esam iecerējuši izmantot deleģētos tiesību aktus, kas komisijai ļautu izmantot savu neatkarību, bet tas attiektos tikai uz tehniskās pieskaņošanas aspektiem. Tādēļ tam mēs varētu piekrist, jo deleģētie akti nav piemēroti tam, ir deleģētie akti ir piemēroti tam, lai risinātu tīri te tehniskus aspektus. Mūsu pirmā tikšanās ar padomi, jāteic, ka padome blokā atteicās no deleģēto aktu izmantošanas, viņi gribēja tikai īstenošanas aktus, bet šobrīd situācija ir nedaudz pavirzījusies uz priekšu. Es zinu, ka attieksme pret deleģētajiem aktiem ir uzlabojusies, un mēs ceram, ka nākamajā nedēļā mums izdosies panākt tās pieejas apstiprināšanu, kuru mēs piedāvājām jau no paša sākuma. Un visbeidzot, pati pēdējā detaļa, mēs vēlējāmies paplašināt šīs procedūras darbības jomu, attiecinot to arī uz ļoti konkrētām lietām, kas um, skar nomēlnošanu, reputācijas graušanu. Mēs zinām, ka šādās lietās ļoti vienkārši ir pārsniegt 5000 eiro griestus. Un eh, tas, protams, ir delega, delikāts jautājums. Mēs bijām domājuši par ātru procedūru nomēlnošanas gadījumā internetā, varbūt nošķirot uh, smagākus un vieglākus pārkāpumus, bet, eh, diemžēl, padoma nepiekrīt šādai atšķirīgai pieejai un lai un nevēlas arī piekrist uh, tam, ka darbības joma tiek paplašināta un šīs nomēlošanas lietas tur tiek iekļautas. Es pieļauju, ka mums no tā vajadzēs atteikties, jo padomu tam nav gatava piekrist, bet jādomā par kaut kādām efektīvākām procedūrām, uh, kuras patērētāji varētu izmantot, lai varētu likt lietā tos instrumentus, kas pašlaik ir pieejami, bet kas patērētājs neapmierina. Tāpēc um, es uzskatu, ka mēs uh, veicam svarīgu darbu, ejam pareizajā virzienā un uh, pieprasam šādu instrumentu izmantošanu, kaut arī tas nebūs vienkārši. Mēs aicinātu komisiju pēc dažiem gadiem veikt uh, novērtējumu lai, piemēram, paaugstinātu darbības jomā iekrītošo lietu kompensācijas griestus un novērtētu, kā šī procedūra darbojas. Tas arī viss no manas puses, un es jūs informēšu vēl arī pirms um, nākamajā otrdienā notiekošās trialoga sanāksmes un ceru, ka um, mūsu cerības uh, vairākumā gadījumu tiks attaisnotas, ka uh, Padomu piekritīs mūsu priekšlikumiem, un Latvijas prezidentūra mums ir darījusi zinām, ka cer, ka tas tā būs iespējams. Paldies! Liels paldies! Vai kāds uh, vēlētos uh, izteikties? Yes. Jā, šķiet, ka ziņojums bija ļoti izsmeļošs. Bet labi, līdz ar to varbūt mēs esam šo punktu izskatījuši. Lielas paldies, Garingaris kundze! Un man ir līdzīgs lūgums arī no Kārima kunga, kurš vēlētos, lai viņa darba kārtības punkts grozīšanu, grozījumu skatīšana attiecībā uz uh, subsidiaritāti un uh, samērīgumu varētu notikt tagad. Ja es pareizi sapratu, viņš eh, solīja, ka viņš izteiksies ļoti īsi, un mūsu cienījamie viesi mm, ETP frakcijā ir piekritoši, ka mēs tagad ņemam jūs darba kārtības punktu. You, uh, um... Paldies. Um priekšstādā gan jums, gan viesiem, ka paspējāt man solīt pretim. Nu, tiešām negrasos izteikties pārlieku gari. Darbs pie šī dosie turpinās, un, un tas ir pamatoti. Vēlos arī sākumā pateikties visiem kolēģiem, kas atlicināja laiku, un lai um, iesniegtu grozījumus uh, par man ziņojumu projektu, kas jau ir iesniegts. Daudz grozījumu, manuprāt, uh, uzlabos um, šo ziņojumu. Dialogs par šo jautājumu turpinās ilgāku laiku. Un tās jomas, kur uh, kolēģiem un man varētu būt atšķirīgi, varbūt pat pretrunīgi viedokļi Es ceru, ka tomēr mēs spēsim rast uh, kopsaucēju un kādu atrisinājumu šim jautājumam vai nu šodien, vai, nu, katrā ziņā ēnu referents sanāksmē, ko ierosināja sasaukt arī nu, pavisam drīz. Kā zinām, priekšstādātāji pēc manām domām subsidiāta un, un proporcionalitāte ir uh, jāatraktē kā būtiski elementi, kas kalpo kā izējas punkts jebkuriem jauniem politikas pasākumiem. Un ir svarīgi noteikti, vai politikas mērķis nevarētu labāk sasniegt uh, dalībvalstu līmenī, vai tomēr nepieciešams rīkoties Eiropas līmenī. Un, es nezinu, gadījumu globāla pasākuma varētu būt nepieciešami, nu, te kāds savukārt uh, varbūt uh, var izteikt bez konkrētas rīcības. Neatkārtošos, um, nelikšu galdā visus tos argumentus, ko paudu iepriekšējā reizē, bet svarīgākie punkti manā ziņojumā būtu šādi. Pirmkārt, nedomāju, ka Mums būtu jābīstās no subsidētas principiem, jo tas mums var palīdzēt. Palīdzēt samazināt demokrātisko deficītu, nodrošinot to, ka dalībvalstu parlamenti nu, pašu sākumu iesaistās um, mūsu procesos. Apzināmies īstenošanas un transponēšanas problēmas dalībvalstīs un tādēļ um, dalībvalstu parlamentu iesaist jau no paša sākuma Un nu, varētu palīdzēt um, izvairīties no jebkām problēmām, varētu palīdzēt labāk saprast uh, parlamentāriešu viedokļus jau uh, pašā sākumā. Tā vietā, lai vēlāk viņi uh, justos izstumti no šī procesa. Nu, daudz dažādas idejas mēs varētu attīstīt un pilnveidot, un kolēģis atzīmēja iepriekšējā sanāksmē šajā komitejā. Subsidiarity to inviting uh, national experts to committee meetings or uh, organizing video conferences to enhance their involvement uh,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 Eh, auspico e spero insomma, che tutti i nostri suggerimenti e le nostre espressi nell'opinione vengano sostenuti e presi in considerazione dalla Commissione Giuri. Grazie. Uh, thank you very much. Uh, this, is, this was the last request for the floor. Uh, does Mr. Chrysogons wish to react? Oh, I would like uh, to thank uh, all members